ir jāatbild, vai mēs ar šo nolīgumu būsim ietekmīgāki vai Vietnamā, vai arī bez šī nolīguma būsim ietekmīgāki. Jums pusminūte atbildē, lūdzu. Mūsuprāt, šis nolīgums nekādā veidā šobrīd nepalīdz. Tā viņš šķiet, ka pārunas nav pareizi novadīts attiecībā uz cilvēktiesību jautājumu Tas, kas ir nepieciešams, ir ievērot to, ko Eiropas parlaments sākotnēji bija apstiprinājis un uzstāt, ka nepieciešams reformas. Kā jau norādīju, mēs šobrīd dodam brīvu vaļu brīvās tirniecības ziņā, jo otra puse nav izdarījis pilnīgi neko no tā, ko bija apsolījis un ko mēs vēlējāmies no viņa puses panākt. Paldies, tālāk vārds Fidanca kungam. Paldies, priekšsēdētāji šīs nolīgums starp Eiropas Savienību un Vietnamu ir arī ar zinām pretrunīgu iezīmi attiecībā uz eh, cilvēktiesībām, ievērojamām iespējām mūsu tautsaimniecībām, aizsargātām geogrāfiskās izcelsmes norādēm un tad eh, arī, protams, par rīskopību. Rīskopie Itālijā ir viena no lielākajiem rīsaudzētājiem Eiropā. Un viņu uh, Uh, uzņēmumi tagad ir apdraudēti, jo ir dažādas nepatīkamas lietas nolīgumā ar Mjanmu un arī nolīgumā ar Kambodžu, kas ir bijis jaunākais, kas ir parakstīts. Mēs redzam, ka ir, būs ļoti daudz rīsu no Vietnamas, kas pārpludinās uh, tirgu un uh, jau tā novaināto tirgu var pavisam izpostīt. Un mēs neatbalstīsim, kamēr šo, šo nolīgu, kamēr būs nodrošināts aizsardzības palīdzības mehānisms mūsu rīsaudzētājiem. Paldies, Asima Kopulu kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Mēs atbalstām šādu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Uzskatām, ka nolīgums ir labi sagatavots un nodrošina ekonomiskos iegūs pilnīgi visiem. Tiktu atcelti tarifi un uh, atcelts arī tarifu kvotas, atvērti tirgi tiem, kas sniedz uh, pakalpojumus un būs iespējams uh, piekļūt uh, valsts iepirkumu līgumiem. Uh, tas nāktu par labu Grieķijai. Mēs jau esam eksportējuši lauksaimniecības un farmācijas nozares izstrādājumus. Mēs vēlētos arī aizsardzību ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Protams, ir jādomā par to, kā tiks pasargāts cilvēktiesības un uh, darbinieku tiesības un kā tiks nodrošināta dabas aizsardzība. Un tas ir arī tīri simbolisks nolīgums, jo parāda, ka Eiropas Savienība darbojās daudzpusīgā sistēmā, izmanto brīvo tirzniecību, kas ir balstīta godīgos noteikumos un sakrīt ar Eiropas Savienības vērtībām. Tādēļ aicinu visus atbalstīt šo nolīgumu. Paldies. Tālāk vārds Vinda kundzei. Vienu minūti. E- Paldies. Mēs piedzīvojam laikus, kad brīvā tirdzniecība un sadarbība uh, ir nonākusi ļoti spiedīgā situācijā. Mēs tomēr vēlamies atbalstīt godīgu, eh, noteikumos balstītu brīvo tirdzniecību, tādēļ ārkārtīgi svarīgi atzīt nolīgumu starp Eiropas Savienību un jaunatīstības valstu. Eh, Vietnam ir apņēmusies ievērot SDO prasības, lielā daļa jau ir ratificēta. Uh, komunistu valdība ir atzīnusi eh, pulcēšanās brīvību, eh, kopēju sarunvešanas brīvību. Un līdz ar to Vietnams iedzīvotājiem tagad ir plašāks iespējas, un tas nebūtu iespējams, ja mēs nebūtu bijuši gatavi panākt viņiem pretī. Protams, nolīgums nav izcils, bet izcilību politikā nevienmēr var panākt. Mums ir jādomā, kur mēs varam virzīties uz priekšu. Paldies! Pincik kundze, lūdzu. Priekšstādātājs kundze, komisāra kungs, kolēģi, vēsture liecina, ka tirsniecība un atvērti tirgi uzlabo labklājību. Es nāku no valstīm, kam ir 60% eksporta kvotas, un katra otrā darba vieta tiešā vai netiešā veidā ir atkarīga no eksporta. Un jāsaka, ka nu, domājot par mūsu sociālās sistēmas nākotni bez eksporta, to uzlabot būs neiespējami. Tirzniecības nolīgums ar Vietnamu ir īpašs, jo šādā formā ar komunistisku valsti līdzīgi līgumi nekad nav noslēgti, un tas tāpat arī atvērs durvis turpmākajiem līdzīgiem nolīgumiem. Protams, eh, tas ļaus īstenot Eiropas eh, standārdus, bet līdz tam tam ir arī svarīga politiskā dimensija, pamatiesību iekļaušana, un tādēļ eh, mehānismi pamatiesību izvērtēšanai, un tāpat arī sankcijas šo tiesību pārkāpšana ir eh, iekļauts un ir svarīga. Tāpat arī pozitīvi tas, ka darba tiesību normas valstī ir uzlabojušās. Tātad ehm, līdz 23. gadam tās eh, tiks ratificētas. Un eh, politiskā viedokļa raugoties, mums ir arī nu, svarīgi no tautsamiskā viedokļa noslēgt šo nolīgumu. Un arī ehm, mums jāievēro konsekvences turpmākajos tirsniecības nolīgumos ar citām valstīm. Paldies! Tālāk vārds kolēģim Kelijam vienu minūti. Eh, Paldies, Hogan kungs, ehm, referenta kungs, žokungs eh, un daudz citi norādīja, kāda ir ieguvumi no šī nolīguma gan Vietnamai, gan Eiropas Savienībai jo brīvās tirdzniecības eh, nolīgumi parasti ir saistīti ar ieguvumiem abās pusēs. Un kā pastāvīgais referents un EPP referents eh, par Singapūru, man ir prieks par šādu brīvās tirsniecības nolīgumu ar Vietnamu. Šis ir pirmais uh, eh, eh, visaptarošais līgums ar jauntīstības valsti, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ir jāpalīdz attīstīt viņu tautsājumniecība, un tas ir ļoti labs signāls, ka mēs esam gatavi slēgt šādus nolīgumus ar jauntīstības valstīm. Tiem, kas ir pret, visi šie jautājumi, ko jūs vēlties redzēt šajā nolīgumā, vai tie tur iekļauti, protams, nē, bet eh, arī pārunu laikā bija ievērojami uzlabojumi un uh, turpmāk tie arī tiks ieviesti. Paldies! Paldies! Tālāk Zoido Alvarez kungs lūdzu vienu minūtu. Paldies, eh, Hogan kungs. Brīvās tirsniecības eh, nolīgums ar Vietnāmu ir ļoti būtisks signāls gan ārpus Eiropas, gan tās iekšienē. Tas parāda, ka Eiropas Savienība vēlas veidot tirzniecību globālā līmenī, un pretojas populistiskiem centieniem paaugstināt barjeras starp valstīm. Eiropā iestājās par brīvo tirzniecību, un tas ir svarīgi arī Eiropā pašā tūkstošiem Eiropas uzņēmumu, kas eh, līdz ar to iegūs labumu no zemākiem tarifiem ar pieeju jaunam tirgum. Spānijai Spānijai tas uh, arī būs uh, Eh, liels ieguvums gaisa apstrādes eh, nozarē, olīveļas ieguvums, ieguvums nozarē, eh, vīna un alkoholisko dzērienu jomā. It īpaši tāpēc, ka geogrāfiskās izcēlesmes norādes ir aizsargātas. Tajā pašā laikā tomēr ir jābūt vērīgiem, lai kādam nebūtu jānes pārāk liela cena par šo nolīgumu. Bet mēs no Spānijas varam to atbalstīt. Zoko kundze lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze, komisāra kungs, Vietnama ir būtisks partners Dienvidaustrum Āzijā. Šobrīd viņi ir Dienvidaustrum Āzijas valsts asociācijas prezidējošā valsts, un mēs veidojam tirsniecības attiecības ar viņiem. Ar šo jauno brīvās tirsniecības nolīgumu mēs esam pāršķīruši jaunu lapusi mūsu sadarbības vēsturē. Un tas nodrošinās liels iespējas uzņēmumiem gan Eiropā, gan Vietnamā. Mēs veicinām kultūrālu kultūras un ekonomisko sadarbību, un līdz ar to virzāmies uz mūsu mērķi izveidot tirzniecības attiecības ar Dienu Austrumāzijas valstīm, un līdz ar to mēs pastiprinam arī jaunos tirgus Dienu Austrumāzijā. Bet eh, ārpus šīs sadarbības tomēr nedrīkst aizmirst par cilvēku tiesību stāvokli mūsu partnervalstīs. Mēs redzam, ka ir ierobežota reliģiskā brīvība, eh, bieži tiek konfiscēti tās nekustamie īpašumi, arī pielūgsmes vietas, un mūsuprāt ir jāveicina starpreliģiju dialogs, vajadzētu strādāt nevis tikai pie ekonomisko saišu stiprināšanas, bet arī uz ticības brīvības tiesībām, kas ir svarīgs mūsu nākotnes attiecību aspekts. Es atbalstu šo nolīgumu, bet ceru, ka būs arī ciešāka sadarbība citos jautājumos. Paldies! Bentele, für eine Minute. Vārds Bentels kundzei uz vienu minūti. Se, se, Priekšsēdētājs kundzei, Godāmie kolēģi, es eh, atbalstu Eiropas eh, Savienības un Vietnamas nolīguma noslēgšanu, jo mēs eh, šādā veidā varēsim saglabāt darba vietas gan Vietnamā, gan arī Eiropas Savienībā. Un bez tām mēs arī uzsāksim jaunu un pozitīvu attīstību, kas eh, labi ietekmēs eh, Vietnamas sabiedrību. Pats eh, svarīgākais ir tas, ka ar šo nolīkumu mēs izveidosim ciešu tiesību ietvaru. Tāpat arī būs platforma dialogam, kontrols mehānismam, un tāpat arī tiks izveidota pastāvīga komiteja, kurā darbosies partneri no abām pusēm. Un Es nevēlos šeit runāt eh, tikai par nolīguma saturu. Tāpat arī mums ir jārunā par zaļo kursu, eh, Parīzes klimata vienošanos, eh, preses brīvību un cilvēktiesībām. Mēs nepiešķiram šeit nekādu balto karti. Komisija un mēs, kā deputāti, esam uzņēmušies pienākumu panākt, lai šis nolīgums kļūtu par piemēru citiem nolīgumiem, un es ceru, ka vairākums šajā parlamentā gribēs izmantot šo izdevību. Lielas paldies! Tagad izteiksies Pereiras kundze vienu minūti. Obrigada, senjora prezidents. Paldies, priekšādātāji. Komisārkungs, godāmie kolēģi. Brīvās tirsniecības nolīkums starp Eiropas Savienību un Vietnamu ir ne tikai izdevīgs ekonomiskā ziņā, bet tas ļauj arī radīt labākas darba tiesības Vietnamā. Tas ietekmē arī tarīfu sarunas, arotbiedrību brīvību un uh, citus pozitīvas lietas. Vēlos norādīt, ka mēs būtu varējuši būt ambiciozāki attiecībā uz uh, Starptautiskās darba organizācijas konvenciju piemērošanu. Tāpat arī ir vajadzīgs vairāk pasākumu Parīzes vienošanās izpildīšanai. Klimats nepazīst robežas, un mums vajadzētu darīt vairāk, lai mēs izpildītu savus solījumus. Protams, mēs varēsim arī izmantot šo tirdzniecības politiku, lai veicinātu Eiropas Savienības principu un vērtību izplatīšanos. Kolēģi, mēs ļāvām apvienotāju karalistei izstāties, bet mēs vēl ar vienu esam tirdzniecības lielvara. Mums vajadzētu izmantot šīs iespējas, lai uh, aizstāvētu cilvēktiesības, lai iestātos par darba ņēmēju tiesībām un lai atbalstītu arī klimata pārmaiņu novēršanu. Ir pietiekušies septiņi runātāji brīvā mikrofona procedūrā. Dosim vārdu visiem un sāksim ar kolēģi Deilī. Paldies, priekšādātāji! Ir pilnīgi skaidrs, ka uzņēmējdarbība jau tagad plaukst un dzēļ Vietnamā ļoti daudz dažādu iespēju, iespēju gūt peļņu, un, protams, tā ir arī iespēja eksploatēt vairāk nekā 100 miljonus iedzīvotāju. Tieši tāpēc Eiropas institūcijas tika ļoti veica lobēšanas darbu un iesaistījās arī dažādi biznesi, lai mēs neatliktu šī nolīguma uh, ratificēšanu. Uh, Nemelosim, mēs eh, nedarām eh, to, lai palīdzētu nabadzīgajiem vietnamiešiem. Šie nolīkumi ir paredzēti, lai veicinātu peļņas pārcelšanu no Vietnamas uz rietumiem. Un tas eh, attiecas uz ļoti daudzām Eiropas Savienības valstīm. Kāda šīs problēmas mēs neatrisināsim, ja mēs neķersimies tam visam klāt? Galu galā vietnamieši to paši varētu izdarīt Eh, organizējoties un strādājot tieši tāpat, kā šīs valstis to ir panākušas. Mums vajadzēja ieklausīties NVO un arotbiedrībās, kas mūs aicināja neratificēt šo nolīgumu. Paldies, eh, tagad eh, Bilbao Barandīkas kundze, viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs. Šī uh, tirzniecības uh, nolīgumu politika, kas tiek izvērsta Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā, uh, ir domāta klimata uh, un sociālo normu adaptēšanai visā pasaulē. Eiropas Savienība spēja izvērst tādu politiku, kas nebūtu bijusi iespējama, ja to darītu tikai atsevišķas valstis. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par visiem pilsoņiem, kas arī ir iesaistīti šajā tirzniecībā. Mums ir jānodrošina taisnīgāka tirzniecība, un šeit ir jāiekļauj dažādas aizsardzības klauzulas, jo īpaši mūsu ražotājiem. Šeit vajadzētu panākt, lai arī zīvju ražotāju tiesības tiktu atzītas, un, protams, jo īpaši ir jādomā par Eiropas ražotājiem. Mums ir jāsaglabā šīs celtnās kartes mehānisms pret Vietnamu, un Eiropas Savienībā vajadzētu ievērot savus standartus attiecībā uz nelegālo zveju. Merci. Renas kundzei. Paldies! Balsot par brīvās irdzniecības nolīkumu, uh, kas tiek slēgts ar autoritāru komunistisko režīmu, neņemot vērā cilvēktiesības, līdzinās sirrealismam. Esmu no Beļģijas, tāpat kā Buržovā kungs, no sirrealismu valsts, bet es tomēr uzskatu, ka būtu Eh, bijis iespējams eh, panākt, lai šis nolīgums būtu labāks. Šeit ir daudz dažādu noteikumu, bet eh, nekas netiek runāts par ilgspējīgu attīstību. Ja runa par sociālajām tiesībām, tad netiek ieviesi nekādi saistoši kontrols mehānismi. Komisāra kungs, tas būtu bijis iespējams, bet tām ir vajadzīga politiskā grupa, griba. Tas attiecas gan uz jums, komisāra kungs, gan arī uz mums, deputātiem. Uh, Mums eh, vajadzētu rīkoties eh, tieši tāpat kā attiecībā uz valstu un investoru strīdu mehānismu. Mēs uzvarējām šajā cīņā. Arī šeit eh, mēs varētu cīnīties, mēs varētu panākt, lai šī ilgspējīgās attīstības sadaļa uh, tīk naktu kopā ar saistošām sankcijām. Tagad Volisa kungs. Paldies, priekšādētājs kundze, komisāra kungs. Jūs mums teicāt, ka cilvēktiesības bija ļoti svarīgs jautājums Vietnamā. Kāda, kāpēc vispār kaut kādas bāžas par cilvēktiesībām ir saistītas ar mūsu tirzniecības līgumiem. Galu galā mums ir tirzniecība arī ar Saudarābiju. Šie tirzniecības nolīgumi nenāk par labu šo reģionu cilvēkiem. Tie vienkārši iznīcina vietējo ekonomiku, Tie padara par nabagiem mazus lauksēmniekus. Vietnamieši negūs nekādu labumu no tā. To, šo peļņu gūs tikai lieli uzņēmumi Vietnamā. Galvenā problēma ar šāda veida nolīgumiem ir tāda, ka uh, tā tie garantē um, tiesības um, multinacionāliem uzņēmumiem. Šeit netiek nodrošināti nekādi mehānismi, kas ļautu kontrolēt uh, to, ka netiek izpildīti sociālie un vides standarti. Kāpēc mēs uh, šeit, slēdzot kaut kādus nolīgumus otrā pasaules pusē, veicināsim klimatu? Mēs uh, neko nepanāksim Parīzes vienošanās labā. Paldies! Kaņas kungs. Paldies, priekšādātāji! Nezināšana nedrīkstētu kļūt par mm, argumentu. Tirzniecība, protams, pastāv ar Vietnamu. Mēs redzam, ka um, mēs neko nemainīsim noslēdzot šādu nolīgumu. Paskatīsimies, teiksim, uz eksporta statistiku. Šī tirdzniecība jau tagad eksistē. Mēs vēlamies to vienkārši sakārtot. Vai ar šo nolīgumu mēs varēsim panākt, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas, lai tiktu ņemta vērā vidas aizsardzība? Jā, tas tiks izdarīts. Šāda veida līgums ir daudz labāk nekā, mm, ja šādu līgumu vispār nav. Vai jūs vēlaties eh, šeit kaut kādas plašākas deklarācijas, vai jūs gribat ieklausīties ekstrēmistos? Iespējams, ka tas ļaus jums tikt pārvēlētiem, bet jūs eh, neuzlabo, neuzlabosiet pilnīgi neviena cilvēka dzīves apstākļus. Mums vajadzētu palīdzēt uh, panākt šīs pārmaiņas. Vajadzētu paredzēt šeit obligātus pienākumus. Mums vajadzētu rīkoties adekvāti. Mēs esam uzmanīgi, bet mums nav jāklausās šeit ekstrēmistu deklarācijās, kuras tiek paustas tikai, lai iegūtu balsis. Nākamais runātājs Žunkas kungs. E, Paldies, priekšādātāji! Es atbalstu brīvu tirzniecību un tieši tāpēc es balsošu par šī nolīguma noslēgšanu, bet es vēlētos paust arī bažas. Es gribētu, lai komisija sniegtu atbildi uz šo man jautājumu. Mēs tagad domājam, ka pārtikas imports no Vietnamas pieaugs Eiropas Savienībā. Pašlaik pārtika ir 4. vai 5. vietā sarakstā un nākotnē tā noteikti pakāpsies uz augšu. Vai Eiropas Savienība ir gatava kontrolēt šos pārtikas produktus, to kvalitāti, vai uh, šeit netiks traucēts mūsu pārtikas tirgum vai nesāksies uh, kontrabanda vai nelegālā mm, sliktas kvalitātes pārtikas uh, importēšana Eiropas Savienībā. Paldies, ēdaļa uh, pēdējais Šolca kungs. Paldies, priekšādētāji! Paskatīsimies tagad uz 20. gadsimta otro pusi. Te bija Vietnams kārš, uh, Agent Orange izmantošana, tas eh, radīja ārkārtīgi lielus eh, transformācijas procesus Vietnamā. Un tāpat arī tika uzstādīti šeit eh, uzdevumi. Mm, vietējā vara vēlējās atvērties pasaulē un pasaules tirzniecībai. Tieši tāpēc mūsu kolēģi Simona un Kanaškungi kungi Tā vietā, lai slēgtu šādās brīvās tirsniecības nolīgumu, mums būtu vajadzējis izmantot izdevību noslēgt sadarbības nolīgumu. Šādā veidā mēs uzlabotu darba ņēmēju tiesības Vietnamā un tāpat arī mēs būtu labāk varējuši cīnīties pret klimata pārmaiņām šeit vajadzētu atcerēties arī par to, ka Vietnama vēl nav ratificējusi konkrētas starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Uh, Tāpat arī šeit nav uh, pilnīgi viss panākts attiecībā uz uh, sociālajām sadaļām. Es uzskatu, ka nolīgums uh, pašreizējā formātā nedrīkstētu tikt ratificēts. Lielas paldies! Tagad atkal došu vārdu komisāram Hoganam. Uh, paldies, uh, priekšādātāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties parlamentām par uh, ieguldīto darbu. Un tāpat arī man šeit ir iespēja pateikties visiem cilvēkiem, kas ir bijuši iesaistīti Vietnamas un Eiropas Savienības sarunās. Lielas paldies Langis kungam, lielas paldies Bušoā kungam, lielas paldies visiem ANU referentiem, kas ir uh, izskatījuši šo konkrēto nolīgumu. Tāpat arī uh, Gribu pateikties visu četro komiteju vadītājiem, kas ir bijuši netieši iesaistīti šajās sarunās. Lielas paldies arī komisārai Māmstrēmē, lielas paldies arī Tirzniecības ģenerāldirektorātam, kas ir daudz strādājuši šo pēdējo gadu gaitā, lai panāktu šī nolīguma noslēgšanu. Šis ir jau ceturtais brīvās tirzniecības nolīgums, kas tiek slēgts šajā mandātā, un es ceru, ka. Um, šīs nolīgums tiks apstiprināts, tā lai mazie un vidēji uzņēmumi varētu sākt izmantot šo potenciālu un veicināt izaugsmi. Uh, Globālā tirzniecība pašlaik atrodas interesantā situācijā, un tieši tāpēc šāda nolīguma noslēgšana dos skaidru signālu, ka Eiropas Savienība iestājas par tirzniecību, kas balstās uz skaidriem un taisnīgiem noteikumiem. Protams, es jums piekrītu, ir vairāki punkti, kas ir jāatrisina, un mums būs vajadzīgi dažādi instrumenti, lai panāktu, ka Vietnama pildītu savas saistības. Es ļoti saprotu jūs, ļoti labi saprotu jūs teikto. Tirzniecība vienmēr ir saistīta ar piekļuvi tirgu līgumu, un šī vienošanās ir bijusi ļoti laba, ja runa par atgriezeniskumu starp abām pusēm. Džunks kungs runāja par pārtiku. Es varu jums apgalvot, ka brīvās tirdzniecības nolīgums liberalizē Eiropas Savienības eksportu. Tātad te ir runa par lielopu gaļu, vīstas gaļu, vīniem un spirtotajiem dzērieniem. Bet, protams, ir runa arī par rīsiem, cukuru un tunzivi. Uh, Šie punkti nav saistīti ar mūsu iepriekšējos gados noslēgtiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Tātad šeit ir runa par tādu nolīgumu, kur ir iekļautas arī dažādas aizsardzības klauzulas. Mēs arī saprotam, ka Vietnama saskaņā ar šo nolīgumu uzskatīs, ka mm, Eiropas Savienībā ir vienots veselums. Uh, Tāpat arī ir 169 geogrāfiskās izcelsmes norādes, kas tagad tiek aizsargātas. Ja runa par TST sadaļu, tad ir ļoti svarīgi veicināt šī nolīguma piemērošanu. Vietnama šeit ir ļoti labs piemērs. Vietnama ir sākusi ļoti daudz ko darīt eh, šajos jautājumos pat pirms nolīguma noslēgšanas. Jūsu izdarītais spiediens noteikti dod labus rezultātus. Mēs esam izveidojuši arī institucionālu struktūru ar šīm vietējām konsultantu grupām, kur tiks iekļauti gan NVO, gan pilsoniskā sabiedrība, gan uzņēmējdarbība. Pilnīgi visi tiks iesaistīti, lai labāk īstenot šo nolīgumu. Jā, īstenošana ir ļoti svarīga, tieši tāpēc eh, komisijā mēs esam noteikuši šo eh, galveno mm, īstenošanas amatpersonu, kas eh, sāks darboties tuvākajos mēnešos. Tika pieņemts arī darba kodeks vietamā, kur tiek atzīta pulcēšanās brīvība. Tāpat arī šeit ir paredzēta iespēja veidot neatkarīgas arotbiedrības. Un tas uh, noteikti neatiecas uz pašreizējo darba tiesību regulējumu Vietnamā. Līdz 2021. Eh, gada janvārim tiks eh, īstenot šis masterplāns un, protams, ka tiks izskatīti arī daž, dažādi citi tiesību akti, tā skaitā arī mm, krimināla kodeks un krimināla procesa kodeks. Ja ir eh, runa par piemērošanu, tad mēs jau esam gandrīz tādā pašā stadijā kā Japānā. Vietnama sāka atbalstīt arī neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un ir sagatavots laika grafiks. Es, eh, pie, tiku, piem, es pieminēju arī bērnu darbu. Šeit ir panākt 40% samazinājums kopš 2012. gada. Un ir sagatavots arī jauns darba plāns attiecībā uz šo jomu, kas aptvers tuvākos gadus. Daži pieminēja cilvēktiesības. Jā, protams, šī joma vēl ar vienu mums liek bažīties, bet mums ir jāsaprot, eh, no kurien šī valsts nāk. Pēdējos 25 gados mēs esam palīdzējuši pamanījuši reālu progresu, jo īpaši ir runa par sociāekonomisko jomu. Mēs redzam arī, kā pastāv saikne starp dažādiem nolīgumiem, kas ļauj daļai pat apturēt nolīgumu, ja mēs konstatējam smagus cilvēktiesību pārkāpumus. Tāpat arī mums ir ikgadējs cilvēktiesību dialogs. Nākamnedēļ jau ir paredzēta pirmā sanāksme. Protams, ka mūsu vidū pastāv atšķirības, es nevēlos apgalvot pretējo, bet mēs uzskatām, ka šie līguma nodrošina labu platformu, lai mēs varētu sadarboties ar Vietnamas sabiedrību un Vietnamas valdību, strādājot pie šīm jautājumiem. Vairākas NVO Vietnamā saka, ka šī nolīguma noslēgšana pavērs vairāk iespēju pilsoniskai sabiedrībai. Jā, iespējams, ka daži deputāti nav dzirdējuši par šo līguma daļu. Protams, ka Eiropas Savienību uztrauc politieslodzītie un uh, cilvēki, kas uh, saskaras ar problēmām. Mēs esam sagatavojušies sārakstu ar šādiem cilvēkiem, kas uh, augstā līmenī pauž uh, savas bažas. Mēs uh, turpināsim pie tā strādāt. Mēs mēģināsim um, panākt, lai šie cilvēki tiktu atbrīvoti. Mēs tiekamies arī ar ģimenes locekļiem un mēģinam nodrošināt šiem politieslodzītajiem vislabākos apstākļus. Mm, tas eh, nozīmē, ka šie nolīgumi radīs eh, veicinošu vīdi, lai šādi jautājumi netiktu kaut kur paslēpti, bet visu laiku paliktu darba kārtībā. Ja šāds eh, līgums netiktu ratificēts, tad Eiropas Savienībai vispār nebūtu nekādu instrumentu, lai veicinātu reformas Vietnamā. Mēs mēģinam tuvināties šim partnerim un iespējams, ka ja mēs to nedarīsim, tad Vietnama pievērsīsies citiem partneriem, kuriem nav tādas pašas vērtības kā mums. Uzskatu, ka runāt par šiem jautājumiem ir ļoti svarīgi. Vīde jau tika pieminēta. Vietnama ir viena no valstīm, ko visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas. Pilnīgi skaidrs, ka Vietnama interesē Parīzes vienošanās eh, īstenošana. Viņi galgulā to ir parakstījuši, un ilgspējīgas attīstības sadaļā tas ir konkrēti pieminēts. Mūsu nacionālajie ieguldījumi noteikti uzlabosies. Tas eh, nozīmē, ka uh, Eh, mums vajadzēs to darīt, eh, jo mums būs tiesiskas saistības to darīt. Tas ir vans, vēl viens eh, piemērs, kur mēs rādām ietvaru. Un mēs varēsim ar šo brīvās tirdzniecības nolīgumu radīt svīras, lai šīs saistības tiktu pildītas. Vietnama ir noslēgusi arī brīvprātīgu vienošanos par mežsaimniecību un par meža produktu tirdzniecību. Tas tika darīts jau 2019. gada jūnijā, un ar šo vienošanos tiek paredzēts, lai visi koku materiāli, kas tiek importēti no Vietnamas Eiropas Savienībā, būtu legāli. Tas ļaus nodrošināt legālu tirzniecību, un, protams, ka šeit ir runa arī par vairāk nekā 80 valstīm, tā skaitā arī Kambodžu. Ir iekļautas arī obligātas due diligence prasības visiem importētājiem. Pašlaik tiek strādāts pie šīs konkrētās programmas īstenošanas. Tiks izstrādātas dažādas licences, kas ļaus veicināt izsekojamību. Mums vajadzētu konstruktīvi iesaistīt visas sarunu puses Vietnamā. Šie jautājumi, protams, ir ļoti būtiski, mums ir jāmeklē uz tiem atbildes. Protams, ka mums vajadzēs arī mēģināt panākt mūsu galīgo mērķi. Pēdējais par investoru tiesu sistēmu. Pēc Eiropas parlamenta prasībām investīciju aizsardzības līgums ar Vietnamu ietver visam modernāko investīciju aizsardzību aizsardzības ietveru. Šeit ir paredzēta investīciju strīdu šķiršana un tiek aizstāts šis tradicionālais arbitrāžas mehānisms. Ir atzīts, ka tas ir um, pareizais ceļš uz priekšu. To noteica Eiropas Savienības tiesa savā spriedumā mājā. Protams, tas ir tāds papildus solis, lai mēs varētu izveidot um, multilaterālu investīciju tiesu. Noslēgumā priekšādātājs kundzei Balsojot pār šo brīvās irdzniecības nolīgumu, jūs balsosiet par vienošanos, kas mums nodrošinās politisku institucionālu ietekmi un arī visas vajadzīgās struktūras, lai mēs strādātu pie cilvēktiesībām, pie klimata pārmaiņu apkarošanas, pie daudzveidības politikas. Šādā veidā mēs varēsim aizstāt uh, jūsu rezolūcijas un vēstules, kas visticamāk tiek ignorētas. Šis nolīgums Eiropas Savienību un Vietnamu saved kopā politiskā struktūrā. Tiek izveidoti mehānismi, kas ļaus mums kopīgi panākt mērķus un strādāt pie dažādām politiskām jomām, par ko uztraucas parlaments. Es saprotu, ka daudzus gadus mēs esam domājuši par šiem jautājumiem, tagad mums būs struktūrāts veids, kā pie tiem strādāt. Mums vajadzētu būt pozitīviem, mums vajadzētu atzīt, ka Eiropieši Eh, vēlas cīnīties par Vietnamas tiesībām un vajadzētu balsot par šo vienošanos. Lielas paldies, un tagad beigās izteiksies referents eh, Buržoā. Paldies, eh, priekšstādātāji, komisāra kungs, kolēģi. Šo diskusiju noslēgumā vēlos pirmkārt pateikties kolēģiem no intrakomitejas, vēnu referentiem, jo sevišķi arī mūsu priekšsēdētājiem Langas kungam. Un vēlos pateikties arī manam priekšsēdētājam Janam Zahardilam, kas uh, bija referents pirms manīm, un vēlos pateikties arī komisāram Hoganam. Mums tiešām bija teicama sadarbība. Viņš pamatoti uzsvēra to, cik uh, svarīgs ir šis tirdzniecības un investīcija nolīgums ar Vietnamu. Pilnībā varu pievienoties Hogan kungs jūsu rezumējumam. Piefiksēju arī saistības, ko jūs tik skaidri paudāt, uh, sakot līdzi tam, uh, kā tiek um, īstenot visi attiecīgie šī nolīguma aspekti. Un um, ceru uz jūsu turpmāku pastāvīgu palīdzību, lai palīdzētu tātad uh, re, Jatnemai reformu ceļā, lai piešķirtu šai valstī nepieciešamo finanšu un tehnisko palīdzību, lai tā šos svarīgos mērķus varētu sasniegt. Dārgie kolēģi, pateicos jums visiem par uh, jūsu interesantiem, būtiskiem komentāriem. Vērums jūs pausto bāžu, kas izskanēja šo diskusiju gaitā. Un arī eh, man bija tuvas sirdī. Tomēr es uzskatu, ka kopumā esam pietiekami ņēmuši vērā šīs problēmas, šīs bāžas, gatavojoties eh, šie atzinumi pieņemšanai. Un eh, es uzskatu, ka līdz ar to nolīgums kalpos kā efektīvs instruments, lai sakmētu pamata tiesību ievērošanu. Un lai tāpat arī um, sarūpēt mums tādu vienlīdzīgu situāciju tirsniecības jomā. Gadiem ir uzņēmusies saistības veikt svarīgus pasākumus, bet es piekrītu, protams, arī dažiem no kolēģiem, kas sacīja, ka ir nepieciešams sūtīt skaidru politisku signālu no, no mūsu puses, no parlamenta puses. Un ar gandarījumu var sacīt, ka sarunu gaitā pirms šīm diskusijām, un tāpat arī um, pats strādāju pie šī atzinuma, Vietnamas vadība ir no savas puses apliecinājusi to, ka tā ir uh, uzticams partneris un ka tā ir neapšaubām politiska griba veikt nepieciešamās reformas. Mūsu loma uh, bija un, un turpinās uh, būt uh, kā tādam uh, uzraugam. Mēs sekosim līdz tam, kā neatkarīgas organizācijas uh, piedalīsies tātad uh, konsultīvā līmenī Vietnamā. Uh, Pēc šī nolīguma ratifikācijas mēs ceram, ka stiprināsies politiskais dialogs ar mūsu kolēģiem vietnamiešiem un tiks izveidota uh, kopēja parlamentārā tātad sarbības platforma. Un mēs arī ceram, ka mūsu kolēģi no DRO apakškomitejas iesaistīsies aktīvāk ikgadējā cilvēktiesību dialogā ar Vietnamu, kas eh, jau pastāv ilgāku laiku. Kolēģi, Vietnama, protams, ir valsts, kas piedzīvo būtiskas pārmaiņas, kas ir tādā pārējais eh, procesā, un mēs ceram, ka šis nolīgums eh, palīdzēs vietnamiešiem vairot labklājību valstī, tāpat uzlabos situāciju ar um, pamatiesību, cilvēktiesību standartiem. Šos mērķus mēs, protams, atbalstam un ceram, ka šī uh, Pozitīvā darba kārtība izraisīs papildus nepieciešamās izmaiņas Vietnamā, un tādēļ es eh, personīgi aicinu visus mans kolēģus mm, rīt eh, balsot pār šo nolīgumu un atbalstīt tad, tad, tad, eh, abus attiecīgos līguma tekstus, lai Eiropas Savienība varētu būt būtisks ģeopolitiskais spēlētājs šajā reģionā un apliecinātu Vietnamē, ka mēs esam patiesi un uzticams partneris šodien un arī turpmākajos, turpmākajos gados. Lielas paldies! Paldies referentām! Līdz ar to diskusijas ir noslēgušās. Eh, nu, balsojums notiks rīt, un līdz ar to eh, sanāksim tiek slēgt līdz pulksten trījiem. Visu labu!